Einen wunderschönen guten Tag. Labdien, darbie kolēģi! Es sveicu jūs visus uh, mūsu sēdē, tos, kas jau ir ieradušies kuplā skaitā, jo īpaši gribu sveikt tiešām tos, kas jau ir ieradušies. Un tie, kas uh, ieradīsies vēlāk, tiem tad nebūs paveicies. Bet es gribētu tiešām censties eh, katru reizi sākt laicīgi mūsu sēdes, lai pēc tam lai beigās nepietrūks laika. Runājot par darba kārtību, vai eh, tātad vai kāds eh, vēlas ko teikt, vai arī mm, ir, ir piedāvājums atcelt desmito punktu, jo kolēģa Valēāna ir lūgusi atlikt šo darba kārtības punktu, un uh, Un to mēs izskatīsim 5. oktobrī, ja jūs piekristu. Vai vēl kāds vēlas kaut ko mainīt darba kārtībā? Čičester kungs. Priekšsēdētāji, man žēl, ka man jāsaka, ka es pilnībā jūs nesaprotu, jo man vācu valoda nav pietiekami laba, bet uh, tulkojums, kurus klausījos, uh, Eh, sākās angļu valodā, pēc tam pārvēr, pārslēdzās uz citu valodu, pēc tam eh, turpinājās vāciski, un eh, pēc tam man liekas, ka es tomēr esmu angļu ka kanālā, tāpēc es atvainojos, es nedzirdēju pēdējo, ko jūs teicāt. Paldies, vai es tad varētu pajautāt tūkiem, vai tas viss darbojas, vai viss ir kārtībā? Tagad viss ir kārtībā, ja? Labi. Tad es vēlreiz atkārtošu. Ir runa tikai par to, ka pēdējais punkts, tātad desmitais punkts, eh, investīcijas projekta enerģētikas infrastruktūrā, tur Valons kundze ir referente, tas uh, tiek pārlikts, pārcelts uz 5. oktobri, jo referente ir lūgus šādu pārcelšanu. Vai neviens uh, neiebilst? 6. oktobrī. Yes, the, the... Ah, the Sekretariāt hat diesen Termin noch. Sekretariāts vēl ir uh, mainījis šo datumu, tad tas ir 6. oktobrs. Bet, nu, katrā ziņā tā ir nākamā nedēļa. Piekrītam, visi piekrīt. Otrais darbkārtības punkts. Uh, eh, Priekšādādāja paziņojumi. Es pievērsīšos protokolam, uh, kas ir koordinātoru sanāksmē, kas notika 2. septembrī. Ceru, ka esat visi to saņēmuši. Uh, un uh, esat to izskatījuši, un tur jūs atradīsiet arī uh, informāciju par ziņojumu sadalījumu, par komandējumiem, respektīvi lūgums uh, pieteikties politiskajām grupām. Gut, weiteren... Ja neviens nevēlas neko teikt par otro darbkārtības punktu, tad mēs to arī varam noslēgt un pāriet pie trešā punkta. Šeit ir runa par Eiropas zemes novērošanas programmu. Šo iniciatīvu virza Eiropas Savienība, un mēs esam nolēmuši mērķiecīgāk pievērsties šim jautājumam. Un man ir prieks, ka šodien varam tā plašāk eh, diskutēt par šo jautājumu. Eh, Glante kungs ir referents Viņš droši vien gribēs izteikties pirmais, vai tomēr komisija gribēs izteikties pirmā. Tad lūkšu komisijas pārstāvi izteikties, jo tas jau ir pavisam jauns dokuments, tāpēc došu vispirms vārdu komisijas pārstāvim, lai viņš varētu mums izskaidrot, ka, par ko tad šeit ir runa. Pēc tam tad varēs izteikties Glantes kungs un ēnu referenti. Kurš no komisijas ir atbildīgs par šo jautājumu un ieradies pie mums? Labi, bet es neredzu jūs uzvārdu, es atvainojos, bet jums vārds. Esmu Pols Vaisenbergs un esmu atbildīgs par gaisiem un kosmos politiku. Paldies priekšsēdētāji par iespēju īsi Eh, jums izklāstīt šo priekšlikumu. Pirmo reizi Eiropas parlamentā šī ir, šī ir pirmā reize, kad mēs runājam par GMES. Kas tad īsti ir GMES? Pēc savas būtības tā ir sistēma, kura nodrošina informāciju. Un šī informācija ir balstīta uz datiem kas tiek radīti novērošanas infrastruktūrā, vai tā atrastos uz zemes, vai gaisā, eh, vai jūrā, vai kosmosā. Šī globālā novērošana videi un drošībai ir zemes novērošanas programma, kuru vada Eiropas Savienība, eh, kas ir balstīta uz eh, E, izpēc aktivitātēm ar e, kopīgi ar ESA un dalībvalstīm. GMS ir rīks, lai nodrošinātu pakalpojumu. Es tagad gribētu sniegt dažus piemērus. GMS atbalsta e, civilās aizsardzības pasākumus ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču, gadījumos okeānu novērošanu, telpas pilsētu plānošanu, gaisa kvalitātes uzraudzību un dažādus trauksmes pasākumus trūkumus eh, gaisa kvalitātes eh, pasliktināšanās gadījumā. Saikne ar klimatu pārmaiņām ir acīm redzama un izaicinājums, ar kur mēs saskaramies šodien. Ir, ja tā var sacīt, ātruma pārslēgšana no e, īsām nelielām pētniecības aktivitātēm uz ilgtermiņu pasākumiem, un gaimes ir pārcēlusies no izpētes un attīstības uz operatīvo fāzi. Un uh, Eh, tā, eh, tas būtu arī regulas mērķis. Izveidot tiltu starp sagatavošanas eh, darbībām, kuras mēs esam paredzējuši periodam 2008.10. gadam un nākamajām finanšu perspektīvām, kur sākās 14. gadā un ieteiksmes izpējas analīze norāda, ka pirmkārt komisijai vajadzētu nodrošināt GMS koordināciju un programmu ieviešanu drīzāk nekā vienkārši deleģēt uzdevumus jaunai aģentūrai vai starpvaldību organizācijai. Un otrkārt, kopienas finansējums e, būtu labāks nekā atvērtā koordinācijas metoda, kas būtu tāds viegla, vieglāks pasākums. Un tāpēc e, Regulas mērķis ir piešķirt papildu finansējumu sākotnējām operācijām 2011. gadā, 12. gadā un 13. gadā. Un kopīgā finanšu aploksne, ko piedāvā e, e, komisija, kopā ir 150 miljoni. Un šīs regulas uh, Eh, aptvērums attiecas uz eh, datu piek, eh, piekļuvu datiem pakalpojumiem, satelīta navigāciju pakalpojumiem, kas attiecas uz zemes, okeānā, ārkārtas pakalpojumiem un ar klimatu pārmaiņām saistītiem pakal, pakalpojumiem. 2010. gadā mēs jau domājam, ka šis pasākums varētu stāties spēkā vai 2011. Paldies, priekšsēdē. Herzlichen Dank! Sirsnieks paldies! Vaisenbergar kungs! Tagad nākošajam dod vārdu Glantis kungam. Ja, dank, Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies uh, komisijai par skaidro mm, izpratni. Es domāju, ka pirmais uh, šis uh, diskusijas rauns par to jāsaka, ka tas nedaudz izmaina saturā tās problēmas, uh, Un līdzīgi ir arī programma ar Galileo. Bet, nu, manā skatījumā varbūt, ka mēs nevarētu uh, to pašu uh, kļūdu pieļaut kā Galileo, bet mēs uzreiz pievēršamies publiskam finansējumam. Tas nozīmē, ka dati, ja tie vēlāk būs pieejami, tie tad uh, atbilstošajiem pakalpojumu sniedzējiem Eiropā būs pieejami bez samaksas, un līdz ar to ir iespēja jauniem uzņēmumiem, kas vēlas uh, Mm, sāk darbu tirgu un viņi saņems šādus datus, un tad viņi varētu radīt um, dienestus un uh, uzņēmuma modeļus. Es kā referents gaidu nākošās nedēļas un uh, mēnešus, jo būs ļoti interesants diskusijas un arī diskusijas ar atbildīgajām komitejām un arī par budžetu, jo finansējums noteikti arī būs ļoti saistošs jautājums. Mēs zinām, kādas problēmas bija saistītas ar Galileo Un uh, toreiz, nu, teikšu, praktiski tādā vieglākā valodā gandrīz uz galvas stāvējām, lai naudu sadabūtu. Un vienalga viss vēl ir uz zvaigznēs rakstīts. Tātad, nu, neskatoties uz visu to, kas notiek, domāju, ka tie dienesti, kādi ir nozīmīgi, mm, jārunā uzreiz par finansējumu. Un um, es gribētu no komisijas uzreiz zināt, uh, kāda ir nostāja padomē, vai ir jau kas zināms. Uh, kāda ir nostāja prezidentūra un kā citi padomas dalībnieki raugās uz finansējumu. Vai viņi ir atklāti, jo mēs redzam, ka pēc tam atkal būs jāstrādā ar a, padomi un a, runāsim par finanšu perspektīvām no 2014. gada. Tas no manas puses visādi citādi Solīšu, ka mēs ļoti ambiciozi strādāsim arī parlamentā, arī attiecībā uz termiņiem. Vai tās vēlmes, kādas ir pieejams um, vienošanās pirmajā lasīmā, vai tas būs iespējams, par to nevēlos runāt, jo pēdējo gadu laikā ir burtiski tāda tā kā inflācija par attiecībā uz pirmā lasījuma vienošanos. Bet nu pašā sākumā tas ir mērķis arī diskusijās ar padomēm. Skatīsimies, kādu nu, nu, nostāju ieņem padomi, kur ir sarežģīti punkti, kur ir iespējami kompromisi. Un tad redzēsim, kāda būs konstruktīvie priekšlikumi risinājumiem. Tas no manas puses. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies! Nākošais runātājs - kolēģis Brezina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paldies, priekšsēdētāji. Šis eh, ziņojums ir ļoti būtisks, tāpēc, ka šis te datu apjoms, kurus mēs tad varētu izmantot, ir ļoti būtisks. Uh, Un te es domāju par vidas aizsardzību, arī pilsētbūvniecību un visādās citās jomās arī var izmantot šos datus. Gribētu vēl pievērst uzmanību vienai uh, detaļai, kas ir īpaši svarīga. Šeit es runāju par uh, ugunsgrēku gadījumiem. Katru gadu mēs saskaramies ar mežu ugunsgrēkiem Eiropas dienvidos un uh, tad vienmēr ir tāda soldāra reakcija, un mūsu parlaments to arī ir atbalstījis, ka tas tā notiek. Un ja būtu pieejami dati par šīm uguns nelaimēm, tos tad varētu izmantot, un tad būtu labāk redzams, eh, kā ar šādu datu starpniecību varētu novērst eh, meža ugunsgrēkus. Tāpēc uh, arī ir vajadzīga šāda sistēma, piemēram, eh, infrasarkanajā datu spektrā. To varētu tad izmantot, lai novērstu mežugunsgrēkus eh, vai arī ātrāk reaģēt uz šīm eh, katastrofām. Un es domāju, ka tas arī politisku svaru dod šai sistēmas noderīgumam. Paldies! Dank, kolēģi. Paldies kolēģiem Brezinam. Tagad Čāls Čičesters. Um... Paldies, eh, priekšsēdētāji. Šeit apā es eh, gribētu tikai izteikt pāris vispārīgas piezīmes. No savas pieredzes runājot, eh, apmeklējot sēdi šajā komitejā pagājušā gadā, kad mēs ap, ar delegāciju bijām Romā, ESA objektos Mums eh, bija ļoti interesanta informācija par GMS un paredzamajām programmām. Un es gribētu uzsvērt eh, eh, po, pozitīvo, pozitīvo notu šajā, vai jūs atvirzaties no Glantes kunga drūmajiem priekš paredzējumiem. Eh, Un, manuprāt, GMS turklāt ir viens no panākumu stāstiem Eiropas Savienības kosmos politikā. Mums būtu jādara viss, ko mēs varam, lai varētu to veicināt, un arī, lai parādītu pārējai pasaulē, ka mēs, uz ko mēs esam spējīgi, uz kā, kādiem lieliem darbiem, un arī, kā mēs virzāmies uz priekšējā darbā. Paldies! Monsieur Odī. Odī, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Es gribu atzīmīgi vērtēt uh, Eiropas komisijas priekšlikumu. Un mēs uh, atbilstam šādi mūsu pilsoņu min interesē. Mēs runājam par planētas attīstību. Daudz institūcijas ir iesaistīts šajā darbā. Mūsu referents teica, ka informācija būs pieejama a, bez maksas. Gribētu dzirdēt komisijas viedokli, jo tas ir a, Eiropas a, budžets, no kur ņemsim naudu. Un es domāju, ka tas. Uh, Nav īsti pareizi, ja par informāciju būtu jāmaksā, bet no otras puses ne Eiropieši, kas saņem šo in, uh, Uh, formāciju, un viņi nebūs devuši nekādu ieguldījumu, lai finansētu šo programmu. Kā, tas, kā tad būs? Un tad, tas, kas mums traucē, tas ir salīdzinājums ar Galileo. Galileo 4 miljardi eiro, tas nav vienkārši tas pats līmenis. Uh, šeit uh, mēs runājam par citām summām, un ja mēs nevaram 150 miljonus atrast projektam, nu es teiktu projektam, par kuru tāds plašs konsens ir sasniegts, nu tas ir žēl, uh, kā tad mēs varam šādus kopējus projektus tad um, veikt. Es domāju, ka salīdzinājums ar Galileo nu nav tas veiksmīgākais šai brīdī. Danke sehr, kolēģi. Paldies, Lamberta kungs. Yes, and, and Jā, priekšsādātāja kungs, kolēģi, es varu piekrist daudziem, kas izteicās Uh, šī ir programma, kuru zaļie vērtē diezgan pozitīvi, tādā ziņā, ka tā ir iespēja risināt daudzas problēmas, un klimāts ir tikai viens aspekts. Lauksaimniecība, drošība, tie ir citi aspekti, kas arī ir pozitīvi. Pāris komentāri. Šo iespēju nevajag palaist garām. Uh, ja tā var teikt, pārdot uh, Eiropas Savienību pilsoņiem. Tātad mēs eh, šeit runājam par jautājumiem, kas tieši skar pilsoņu dzīvi. Protams, ka mēs runājam arī par naudu. Odīkungs teica, ka tur nav runa, protams, par milzu naudu, bet eh, šī ir tā iespēja, kā mēs varam piedāvāt kaut ko mūsu pilsoņiem. Otrakārt, Odīkungs piekrītu jums, ka mēs eh, patiesībā nelietosim taču pilsoņu, eh, tad nodokļu maksātāju naudu, lai ļautu uzņēmumiem no tā gūt peļņu. Tātad, ja ir šādas sistēmas, metodas, ko var izmantot, eh, tad eh, tās var izmantot bez maksas, ja pilsoņi no tā kaut kā gūst labumu. Un pilsoņiem, nodokļu maksātājiem ir jāredz, kā tad viņi gūst šo labumu atpakaļ no šīs iedodītās nodokļu naudas. Paldies par šo norādi, īpaši norāde, ka tas ir projekts, kurā Eiropas politiku sagaida liela pievienotā vērtība, un tas ir pilsoņu interesēs. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, un to vajadzētu paturēt prātā. Tagad Grostets kundze lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pavisam īsi runāšu, un tā kā kolēģi to uzsvēra, Tas ir projekts, kas ir īpaši interesants. Mēs varam novērot zemi, mēs varam pievērsties steidzniem jautājumiem, drošības jautājumiem un tā tālāk un tā joprojām. Un, protams, arī klimata pārmaiņas. Visi ir viensprāts par šiem jautājumiem. Vienīgais, man liekas, ka, nu, protams, ka tas ir labi, jo Eiropas Savienībai pat labā nav vadošā loma šajā sektorā, un ir labi, ka mēs mēģinam, nu, nedaudz, teiksim, uh, iegūt tādu labāku vietu šajā jomā, negribot salīdzināt ar Galileo. Eh, bet raugoties uz to, cik eh, novēlots bija Galileo, tad es eh, nu, šaubos par šo entuziasmu un pēc pāris gadiem vai nebūs tā, ka mēs atkal mīņāsimies uz vietas tāpat kā Galileo jautājumā, un tas būtu žēl. Uh, tas, kas ir nepieciešams. Praktiski mums visiem ir mm, griba doties uz priekšu. Parlaments jā, komisija jā, dalība valstis, eh, nu, gribētu likt rokas kabatās un paraudzīties, bet es eh, gribētu zināt, vai patiesi visi piekrīt tam, lai atbalstītu šo projektu. Nu, tas ir mans, teiksim, mana izpratne. Priekšsēdētājs, paldies, tagad Vēberkungs lūdzu. Jā, arī es pavisam īsi runāšu, un uh, arī man, man liekas interesants šis projekts. Un atbilstoši tam, ko teica komisija, un pretēji dažiem uh, runātājiem, es uh, uzsveru, cik nozīmīga ir brīva pieeja datiem un bezmaksas pieeja datiem, jo ir ļoti nozīmīgi šajā lietā ne tikai interesēties par satelītu vai par šo uh, tehnisko pusi, bet arī attīstīt tirgu pakalpojumiem. Un uh, daudzkārt, uh, da, lai būtu uh, izmantotāju skaits daudzkārt lielāks, mēs uh, izveidosim uh, infrastruktūras, uh, satelīts tiks izveidots un uh, Eh, ir nepieciešama arī komplektācija, un eh, mums pat labi ir pieci satelīti, un mans jautājums ir, kā tad uh, notiks sadarbība, piemēram, ar Japāņiem, ar ASV, ar Indiju, un tiem, kuriem ir citi satelīti, jo, lai uh, novērošana būtu uh, ilgtspējīga, nevajag vis 5, bet gan 30 satelītus, un um, jāveido ir sinerģijas starp mūsu satelītiem un citu sistēmu satelītiem. Tas ir jāorganizē, ir um, institūcijas Ženēvā, kas ar to nodarbojas, bet kā tas viss attist, attīstīsies? Un vēlreiz vēlos uzsvērt, cik nepieciešams ir radīt tirgu, uh, lai uh, visus uh, aktierus iesaistītu arī. Uh, kas, kas var darboties šajā tirgu un nodrošināt to, ka uh, pie datiem ir mm, brīvi mm, brīvi garantēta. Paldies! Priekšsēdētājs nākošais runātājs. Tikai vēlmi stručņē. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu tikai pavisam īsti kaut ko piebilst tam, ko teica kolēģi par šo ļoti pozitīvo ieguldījumu, jo es esmu tiešām pārliecināts, ka Eiropas Savienība ar šo projektu uh, spēs dot uh, labus datus. Tie ir arī uzticami dati, kuri nav domāti tikai komercvajadzībām. To varēs izmantot plašlietotājs spektrs, gan valstis, gan uh, arī pašvaldības un pašpilsoņi. Līdz ar to Eiropas Savienība parūpēsies par to, uh, ka šie dati ir skaidri un caurskatāmi un ka tur nav veikts nekādas manipulācijas vai kropļojumi, jo uh, Um, man pieredze rāda, ka ir ļoti grūti balstīties uz uh, datiem, kurus ir uh, sniedzis kāds uh, uzņēmums vai kāda puse, kas ir ieinteresēta. Šeit šie te dati būs pilnīgi objektīvi, pamatot, certificēti, un tie netiks arī apšaubīti, un tas ir ļoti būtisks ieguldījums. Šobrīd mēs varbūt nemaz nevaram tā pilnībā stādīties priekšā, kādām visādām vajadzībām šos datus varēs izmantot. Tad, kad šis, šī sistēma sāks pa īstam darboties, tad mums būs pieejama regulāra informācija, kur varēsim pielietot mūsu ikdienas dzīvē, un tad arī redzēsim, eh, kur šos datus varēs labi izmantot un kā varēs tālāk rīkoties. Es uzskatu, ka šī sistēma ir tiešām viena no lielākajām iespējām turpmākajā Eiropas Savienības darbā. Galileo eh, bija diezgan sarežģīta priekšvēsture, to mēs nedrīkstam aizmirst, bet no tā mēs arī kaut ko varam mācīties. Uh, proti e, parūpēties par to, lai sistēma pēc iespējas ātrāk kļūst lietojama, lai mēs e, neiestiktu kaut kādos birokrātiskos jautājumus. Protams, ka finanšu jautājumu atrisināšana ir būtiska, jo satelīta uh, datu vākšana, protams, ir dārga un tur ir vajadzīgs risinājums, kā to visu finansēt, bet uh, ir vajadzīgi arī pasākumi, kas nodrošina pēc iespējas plašāku šo datu izmantošanu, jo pretējā gadījumā mēs iestiksim šajā posmā, diskutējot par administrāciju. Un, uh, Eiropas Savienībai ir jādod šo datu uh, drošības, uzticamības garantija, un es tiešām nevaru iedomāties uh, labāku veidu, kā Eiropas Savienība var darīt kaut ko savu pilsoņu labā. Tas nāks par labu visām valstīm, jo valstis pašas noteikti šādus datus nevarētu viens pašas savākt. Kolēģi Holas kundze. You, Mr. Mr. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai īsi komentēt eh, eh, par um, tiem punktiem, kas tika pieminēti pirmīt, un vai mums vajadzētu pieturēties pie tādas līnijas, kurā Eiropieši maksās par to, kas viņiem pienāktos par brīvu Eh, vai vismaz eh, valsts lēmēja iestādēm pienāktos tas pa brīvu, pat ja pāriem būtu jāmaksā. Eh, tādas tajā, kas attiec uz daudzām valstīm, mēs esam jau panākuši ievērojami lielu darba daļu īstenot, novēr, piemēram, Āfrikā novērojot mežus, un vai mums nevajadzētu šobrīd uh, Eh, padomāt mm, par Kopenhāgenu un par to, kā mēs pielāgosimies eh, šai situācijai. Jo varbūt mēs eh, E, drīzāk varētu palīdzēt tām valstīm, kuras cieš no klimata pārmaiņām, uzraugot un sniedzot informāciju savlaicīgi un bezmaksas. Tāpēc es tā ļoti piesardzīgi izturētos par ierobežotu pieeju šiem datiem, jo tas varētu izrādīties ļoti nozīmīgi tad, kad mēs nonākam pie, e, pie pielāgošanās e, klimata pārmaiņām citās pasaules daļās. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Datī kundze. Oui. C'est bon. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties par šo viedokļu apmaiņu Eh, regulas eh, priekšlikumam eh, zemes novērošanai, un vēl jo vairāk es esmu gandarīta, tāpēc, kā es strādāju pie šī, pie šī darba pirmīt, mēs runājam par noturīgām Eiropas darba kapacitātēm un par līdzekļiem, kas būtu mūsu rīcībā, lai mēs varētu risināt klimata pārmaiņu jautājumus, dabas resursu jautājumus, kā arī runājot par mūsu līdzpilsoņu drošību. Mēs eh, saskaramies ar šo jautājumu regulāri un aktuāl, aktualitātēs, un arī šīs nedēļas eh, nogalas aktualitātes mums atgādina to, cik ir būtiski savlaicīgi paredzēt dabas eh, katastrofas. Mēs arī redzējām, kas notika Manilā ar plūdiem, kas ir izraisījuši uz šobrīd vairāk nekā 140 nāvis gadījumus. Šis skumjais piemērs citu starpā pierāda to, cik nepieciešami ir steidzīgi domāt par šādas programmas īstenošanu, lai labāk varētu izvairīties no šādiem riskiem. Tāpat arī ir jārunā ne tikai par labāku politiku izvērtēšanu, es runāju šajā gadījumā par eh, teritoriju pārval eh, pārvaldīšanu, par pilsētvidi, kā arī tas dod iespēju skatīt visus izaicinājumus, kas ir saistīti ar Kopenhāgenu, un viens no tiem ir meža izciršana un arī pieaugošā urbanizācija. Tāpat arī es eh, gribētu piekrist Vēberkungu eh, sacītājiem, ir būtiski piešķirt eh, datu piekļuvu privātsektoram, tas dod iespēju celt eh, produktivitāti, piemēram, eh, naftas rūpniecībā. Mēs eh, varam labāk atrast piemērotu vietu naftas platformām, tāpat arī mums ir jādomā par jaunu tehnoloģiju integrēšanu, par tādu tehnoloģiju, kas ir saist, saistīts ar ilglaicīgu attīstību. Un Man būtu divi jautājumi. Pirmkārt, mazliet tehnisks jautājums, tas attiecas uz finansējuma avotu daudzveidību jo tas ir saistīts ar finansējumu sadalījumu un ar finansējumu, kas eh, būtu smelts septītajā pamatprogrammā, īpaši finansējums, kas piešķirts eh, šai regulai, iespējams, ka būtu sarežģīti tikt galā vai sarežģīti saprast, kā ikviena programmas sastāvdaļa tiks finansēta, vai mēs varētu precizēt šos jautājumus. Otrais jautājums attiecas uz pārvaldības aspektiem programmai, jo 12. novembrī pagājušajā gadā e, e, tika izveidots, eh, izveidot partneru padomu, kas sastāvētu no dalībvalstu pārstāvjiem, kuri E, sniegtu savu ieguldījumu infrastruktūru veidā, taču ir ļoti būtiski, lai šeit būtu arī e, stabili locekļi, kas varētu garantēt programmas ilgadību. Un e, it īpaši es gribētu gūt skaidrību par finansējumu, un tieši, arī, tieši tāpat arī par pārvaldību, un arī uh, Runājot par programmas eh, nākotni, mums ir jāveido šī programma, lai tā būtu efektīva sadarbībā ar komisiju dalībvalstīm, un es gribētu eh, dzirdēt vairāk par sastāvu, par statusu, un regulas priekšlikums šeit neatsaucas uz partneru padomu, vai jūs varētu mums apstiprināt, ka partneru jautājums vēl aizvien ir darba kārtībā un kādā veidā un cik ilgos termiņos e, šī padoma tiks izveidota? Paldies! Sirsnīgs paldies! Vairs neviens nevēlas uzstāties. Tad um, es varētu dot uh, vārdu komiteja, komisijai Vaisnberga kungam, Tik uzdoti daudzi jautājumi, varbūt jūs varēsiet dot atbildus uz dažiem, ja vairākiem no tiem. Un tad domāju, ka jūs varētu šos neatbildētos jautājumus tad vēl detalizētāk kādreiz atbildēt. Paldies! Paldies, priekšstādātāj kungs! Sākumā jautājums par to, kāda ir situācija padomē. Uh, notika sešas uh, padomas veltītas kosmiskajiem jautājumiem, un Politiski Galileo un GMS tika nostādītas kā prioritātes, un GMS jautājumā ministri teica, ka izšķirīgi nozīmīgi ir tas, lai mēs investētu pētniecībā un uh, attīstībā, un lai tas tiktu operatīvā fāzē pārvērsts Konkrēts priekšlikums padomē tika prezentēts tieši tāpat tā kā es šodien runāju, proti diskusijas padomē tagad tiek uzsāktas un politiskais atbalsts padomē, kas tika val, atbal, veltīta kosmosa izpētes jautājumiem un konkurences padomē, ir dots. Tas pats runājot par pētniecību. Ministri uh, atbalstīja šo pieeju, brīvu pieeju datiem Tas balstās uz mūsu pētījumiem un ietekmes novērtējumu. Un patiesi ir tā, ka tā sauktie downstream service, uh, proti pielietojumi, attīstās labāk, ja dati ir brīvi pieejami. Runājot par uh, uguns nelaimēm, jā, tas ir ietverts tā saukto steidzamo jautājumu izskatīšanā, un tas ir viens no tiem arī katastrofu jautājumiem, un tas ir tas no sagatavošanas jautājumiem, par kuru tiek runāts. Tagad par civilo aizsardzību. Tas ir ļoti nozīmīgi, tas ir viens no principiāliem jautājumiem, un mēs esam izveidojuši tīklu, uh, kurā civilo, uh, civilās aizsardzības uh, institūcijas sadarbojas, kas apkaro uguns nelaimes un arī aktīvi darbojas plūdu eh, gadījumos. Tagad jautājums, kas ir, kas ir ar šo pieeju no ne Eiropas lietotāju puses, ka ja mēs ir Eiropas institūcija, ar to tiek novērtēta zeme, un šī Eiropas in, eh, in, iniciatīva nav izolēta. Katram kontinentam ir sava iniciatīva, un globālā līmenī ir izveidota sistēma, to sauc GEOS. Tā ir uh, globālā zemes novērošanas uh, sistēma. Tas nozīmē, ka šai sistēmai katrs kontinents uh, dod savu novērošanas kapacitāti - amerikāņi, e, eiropieši, ķīnieši, japāņi. Un viens princips internacionāls globāls pieejas jautājums ir tas, ka visi dati no šī tīkla ir brīvi pieejami. Brīvi pieejami katram. Tātad, ja mēs mūsu datus padaram pieejams citiem, uh, Mums arī ir pieeja datiem, ko citi starptautiskie partneri ir šajā uh, sistēmā ievietojuši. Grostets kundas jautājums par kavēšanos. Mēs ilgi uh, esam pārdomājuši, vai tagad vajadzētu izteikt šo priekšlikumu, vai nogaidīt līdz nākošo finanšu perspektīvu skatīšanai. Un mēs pieņēmām lēmumu negaidīt, jo jau pat laban dažas aktivitātes no GMS no pētnie, netiek aptverts pētniecībā. Mēs noteikti gribējām būt droši, ka kritiskajā gadā 2011., 12., 13. mums būs iespēja operatīvos elementus finansēt, un tādēļ mēs to saucam par uh, tādu tā kā tilta finansējumu, lai būtu finansējums un lai 2014. gadā īstā operacionālā aktivitāte varētu sākties. Tagad pievienotā vērtība Eiropas Savienībā. Ietekmes novērtējumā mēs ļoti izsmeļoši nodarbojamies ar šo jautājumu, un rezultāts ir tāds, ka patiesi Ja Eiropas uh, Savienība uh, šādi darīs uh, pirkstdats GMS, tad tas samazinās uh, izmaksas datiem un tas, ko uh, Eh, ekonomisti eh, sauc eh, par kopējo. Tātad, protams, daudz labāk ir vienreiz to Eiropas Savienības līmenī īstenot kā projektu, nevis 27 atsevišķās dalību valstīs. Par Āfriku runājot. Jā, divus gadus jau ir īstenot iniciatīva, to izteica Eiropas Savienības valstu valdību vadītāji un Āfrikas Savienības valstu valdību vadītāji GMS kā projektu īstenot arī Āfrikas attīstības labā. Protams, ka dati, ah, kā jau teicu, ir bezmaksas, tiem, būs, ah, tiem varēs piekļūt Āfrikas pārstāvi, un tas ir ļoti skaidrs signāls, ka GMS ir arī attīstības palīdzības instruments un arī klimata aizsardzības instruments. Un mēs um, domājam runāt par Kopenhāgenu, vai mēs šai kontekstā kosmos un uh, klimata pārmaiņas varam ievest, jo šis ir pavisam konkrēts projekts, kas demonstrē to, ka mēs uh, savādāk varētu pieiet jautājumam par klimata aizsardzību, tas būtu tā, tāds tā kā darbarīgs. Un noslēgumā. Jautājums par dažādajiem finansēšanas avotiem. Līdz šim GMS mēs esam finansējuši no septītās ietver programmas pētniecību un zinātni. Tikai no šīs programmas. Un daži elementi, kā piemēram satelītu darbību 2012. gadā, tam vairs nav nekādas saiknes ar pētniecību. Tādēļ šis pētniecības veicināšanas ietvars vairs nav izmantojams, mums ir nepieciešams cits juridiskais pamats, un mēs plānojam nākošo gadu laikā GMS programmu izveidot tieši, lai atbilstu mūsu vajadzībām. Un 150 miljoni par to runājot, tie ir tādi kombinēti līdzekļi no uh, 1A. Uh, izdevuma kategorijas aptuveni 100 miljoni un Pārējā summa tā rodas no dažādiem pārvedumiem un um, dažādiem līdzekļiem, kas ir izmantojami kosmos uh, izpētes uh, sistēmās. Tagad par pārvaldību. Kā mēs vēlamies veidot attiecības ar dalību valstīm? Es domāju, ka ļoti nozīmīgi šeit ir teikt, ka pretstatā Galileo GMS ir partnerība. Arī finansu partnerība ar dalību valstīm. Un šī, šai partnerībai jāatspoguļojas dažādajos, dažādajos priekšlikumos, ko drīz izteiksim gan padomē, gan arī parlamentam. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Priekšsēdētājs, sirsnīgs paldies. Es domāju, ka tas bija ļoti izsmaļoši un ļoti nozīmīgi redzēt šīs atsevišķās detaļas. Un tagad vēlos dot vārdu Glantas kungam, kas ir referents šai jautājumā. Lūdzu. Jā, pavisam īsi, tāpat kā ievadvārdos, nu varbūt, ka mm, runāju pārāk īsi, es atzinīgi vērtēju šo projektu. Bet, nu, kā vienmēr runāju tikai par būtiskajiem jautājumiem, jo mūsu saruna laiks ir ļoti vērtīgs, tādēļ pavisam īsi runāju. Es sapratu vēstījumu un, protams, kā esmu gatavs ar ēnu referentiem ātri rīkoties, jo, protams, ka ir pilnīgi skaidrs, ka ja um, nauda tiek uh, dota pētniecības uh, projektiem, tad uh, šie teoretiskie. Uh, Teorētiskā zināšanas ātri jāpievērš praksē, ja tās noput rakstām galdos, tad tas jau neko nedod. Mums ir jārada finanšu pamats, un uh, nezinu, cik tālu mēs tagad runājam uzreiz par uh, tādu laika plānu, bet, nu, novembrī, decembrī mēs varētu iesniegt uh, projektu ziņojumam un tad uzreiz uh, sākt konkrētas uh, diskusijas. Es būtu gatavs, un ja kolēģi varētu mani atbalstīt, tad mēs varētu šādu paveikt darbu. Un tad skatīsimies, kur mūsu pozīcijas atšķirās un kā mēs varam turpināt darbu. Paldies! Priekšsētājs, paldies Klants kungam! Vēl nav nekāda priekšlikuma tādam termiņu sadalījumam, bet uh, jums un kolēģiem būšu pateicīgs, ja jūs ātri varēsiet īstenot šo projektu, Jo pat labi nu, mums ir nedaudz eh, vairāk laika, jo nav pārāk daudz projektu tagad um, diskusijās. Un ja jūs teiktu, ka nu, mēs tagad varam nākošajā sēdē diskus, diskutēt, tad vienkārši sakiet to skaidri, tad mēs to ātri varam arī ietvert mūsu programmās. Jo liekas, ka šeit nu, nav tādas ļoti lielas eh, diskusijas. Mēs runājam drīzāk par atsevišķiem aspektiem, kas ir jāiztirgā. Glāns kungs, lūdzu. Es piedāvāšu tā, ja mēs 2., 3. oktobra nedēļā, tad 12. 15. oktobrs, ja mēs varētu pirmās diskusijas ar kolēģiem īstenot un par saturu, tad uh, to varētu ietvert uh, projektā. Tas priekšlikums no manis un tad decembra sākumā varētu arī šis projekts būt. Priekšstādājs paldies, sirsnīgs paldies, līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Vai vēl, vēl kāds, kāds vēlas uzstāties? Nē. Līdz ar to mēs varam pies, pievērsties ceturtajam darba kārtības projektam. Eiropas satelītu radio navigācijas programma vadības struktūras. Priekšlikums ir iesniegts. Es domāju, ka mēs arī varētu rīkoties tā, ka sākumā komisijas pārstāvis varētu mūs informēt. Tas ir Pauls Ferhofs. Uh, lūdzu, jums vārds uh, īsā informācijā. Thank you, Chairman. Paldies. Paldies. Es esmu satelīta navigācija programma, programmas vadītājs, un man ir liels prieks, ka varu sākt sadarboties ar ITRA komiteju tās jaunajā sastāvā. Pirms es uh, runāšu par šo te regulas priekšlikumu Es gribētu īsi izteikties par to, kāda ir tagadējā situācija ar Galileo. Es domāju, ka tas droši vien interesēs komitejas deputātus. Un pirms uh, jūs man uzdodat jautājumus pēc tam, es labāk uzreiz par to pastāstīšu šobrīd. Ļaujiet man sākt ar Agnos 1. oktobrī, kas ir šonadēļ. Mums būs līgums uh, līdz 2013. gada beigām. Šis līgums būs spēkā un 1. oktobrī Agnos aktīvais atvērtais dienests sāks darboties un uh, mēs paziņosim formāli, tātad būs tāda preses kampaņa par šo notikumu un um, es domāju, ka ir vērts to pieminēt jo tā ir zīme, ka mēs esam nedaudz pieauguši varbūt un tagad uh, zinām, kā veidot satelīta navigācijas infrastruktūras, kā tās uh, organizēt. Galileo mums ir orbītā divi testa satelīti, kas joprojām darbojas. Uh, ir orbītas uh, atzīšanas fāze, tā šobrīd notiek un uh, ir vietas uh, visā pasaulē, kas tiek aprīkotas, tiek veidoti satelīti, un mērķis ir, ka pirmie divi satelīti tiks palaisti 2010. gada novembrī, un nākamie divi 2011. gada sākumā. Runājot par uh, pilno darbības kapacitāti attiecībā uz Galileo, tad mēs šobrīd pa palīdzot Eiropas kosmosa aģentūrai veicam iepirkuma procedūru, un tur ir paredzēts, ka sešas darba pakotnes e, tiks iepirktas no nozares. Tur ir sistēmas atbalsts, e, divi līgumi e, zemes infrastruktūrai, viens līgums satelītiem, viens palaidējiem un darbībām, jeb operācijām. Tagadējais status ir tāds, ka mēs pāredzam eh, sniegt eh, līgumus eh, par trim no šīm pakotnēm līdz gada beigām. Tas attiec uz sistēmas atbalstu, uz satelītiem un iespējams arī uz palaidēju sistēmām. prasības pēdējiem un labākajiem piedāvājumiem tiks izsūtīts turpmākajās nedēļās. Kā jūs redzat, mēs esam nedaudz progresējuši šajās ļoti sarežģītajās sarunās ar nozars pārstāvjiem par šo jautājumu. Paralēli mēs strādājam pie priekšlikumiem, ar kuriem vērsties pie jums un pie padomas nākamā gada sākumā, kur ir runa par to, kā tālāk ieviest uh, programmas pēc 2013. gada. Kā jūs zināt, tad, uh, tad beigsies mūsu tagadējais budžets. Mums ir uh, jānorganizē gan finansējums ilgtermiņā, gan arī uh, programma pārvaldība ilgtermiņā, balstoties uz mūsu priekšlikumiem. Tātad uh, tie nebūs priekšlikumi, kas uh, vērsīsies tikai pie nākamās finanšu plāna, bet uh, tur būs runa arī par to, kā veikt iepirkumu, kā uh, uzstādīt un šāda veida sistēma uzsākt darbību turmākajās desmitgadēs. Un līdz ar to nonāku pie priekšlikuma, kas ir jūsu priekšā. Kā jūs atcerēsieties, tad uh, mūsu aģentūra tika izveidota 2004. gada jūlijā, to izveidoja padome. Uh, Un uh, šīs te Galileo kopīgais projekts bija tikko sācies, un tad uh, noslēdzās līgumu izsniegšana, tātad iepirkuma procedūra PPP līgumiem, tad publiskās uh, privātās partnerības līgumiem, un tur bija runa par sistēmu izveidi, un gaisā aģentūrai bija jāpārvalda uh, visa šī te e, programma ieviešana. Ņemot vērā to, ka 2006. gada beigās komisija konstatēja, ka PPP nedarbojas, un 2007. gadā mēs izteicām priekšlikumus šīs programmas pilnīgai pārskatīšanai, tad e, GSA loma bija jāmaina saskaņā ar jauno situāciju. 2008. gadā padoma un parlaments vienojās par uh, 683 regulu, kas būtībā bija regulējošais mehānisms, kas noteica visu šīs te sistēmas mehānismus, lai programmas varētu darboties jaunajā vidē. Kas palika pāri, bija formāli jāpielāgo gaisā uzdevumi, uh, kas bija 13.21, eh, tātad 1.321 regulā iekļauts, un eh, šī regula tātad bija jāpieskaņo jaunajai situācijai. Kas ir jūsu priekšā? Ir, tas ir priekšlikums, kas tieši to arī dara. Uh, Šeit tiek uh, noteikti noteikumi, lai saskaņotu 1321 regulu ar 683 regulu. Šeit tiek uh, noteikta kopienas aģentūra, GSA un tās uzdevumi. Te tiek paplašināts komisijas pilnvaras aģentūrā, lai nodrošinātu, ka aģentūra veic savus pienākumus, uh, respektējot komisiju kā programmas vadītāju. Uh, Un uh, tā tad arī tiek dota drošības akreditācija. Galvenie aspekti priekšlikumā ir uh, aģentūras uh, uzdevuma ierobežošana saskaņā ar 683 un saskaņošana ar komisiju. Tas ir noticis, un mēs esam piedāvājuši jaunu nosaukumu aģentūrai, jo mūsuprāt arī nosaukums ir jāpielāgo jaunajai aģentūras lomai. Būs arī atšķirīga programma pārvaldība. Komisija šobrīd ir programma pārvaldītāja, un tiks izdots arī vadlīnijas aģentūrai, un mums ir vajadzīgs balsojums valdē, eh, aģentūras valdē, lai nodrošinātu to, ka programmas, eh, arī tās, kas balstās uz aģentūras darbu, ka tās tiek iesniegts laikā. Tātad mēs piedāvājam, lai komisijai būtu apmēram 50% valdē balsu, un um, aģentūra tad varēs veikt savus pienākumus saskaņā ar komisijas vadlīnijām. Uh, un tā nebūs vairs pilnībā neatkarīga. Mēs esam arī piedāvājuši, lai kā novērotājs piedalītos kāds parlamenta pārstāvis uh, aģentūras uh, valdē, administratīvajā valdē un uh, Tur arī būs nedaudz paplašinājums uh, administrācijā, lai aģentūra varētu veikt savus pienākumus. Runājot par drošības akreditāciju, Te jāsaka, ka tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Šādā te publiskā projektā kā Galileo drošības akreditācija noteikti ir tāds jautājums, kas, nu, parasti pēc pieredzes tas ir bijis tāds nacionāls jautājums, bet šāda veida kopienas projektā tas arī būs jādara. Un, eh, manuprāt, ir svarīgi piebilst arī to, ka ir tikai nedaudz eksperti uh, dalībvalstu administrācijā, kas izprot šo uzdevumu un izprot, cik tas ir būtisks un kas to var veikt. Šādu ekspertu tā tad nav daudz. Un, kā jūs zināt, tad akreditācijas uzdevums ir pārbaudīt, lai sistēma atbilstu drošības norādēm, drošības prasībām un galu galā ar akreditāciju tiek pētīts, kādi ir riski šai sistēmai attiecībā uz nacionālo drošību. Protams, ka drošības risks ir e, jāizlīdzsvaro attiecībā pret programmu ietekmu un citiem jautājumiem. Un e, tāpēc šis e, process, šis uzdevums tiešām ir arī ļoti sarežģīts esam izveidojuši mūsu priekšlikums balstoties uz četriem pamatprincipiem, proti, ka šie uzdevumi tiek veikti kolektīvi, ka tur iesaistās visi uh, attiecīgie drošības eksperti. Tas tā tiek darīts tāpēc, ka individuāls dalībvalsts lēmums par kādu akreditācijas daļu, par kādas sistēmas instalēs, tātad e, izvietošanas daļu kādā rūpnīcā vai dalību valstī, tas varētu ietekmēt visu dalību valstu drošību. Tātad šeit ir kolektīvā atbildība un tas ir būtiski. Nākamais princips ir tāds, ka ir pastāvīgs uzraudzības princips, kas nodrošinās uh, labu lēmu pieņemšanas procesu. Tāpēc arī aģentūrai ir šī koordinējošā loma, kas ir ļoti būtiska. Un trešais princips ir tāds, ka akreditācijas aktivitātes veiks profesionāļi. Un akreditācijas lēmums pieņems neatkarīgi no komisijas un no tām iestādēm, kas ir. Uh, tātad atbildīgs par programmu ieviešanu un sistēmas uh, darbības nodrošināšanu. Tāpēc mēs piedāvājam attiecībā uz akreditāciju, ka šeit uh, tiktu izveidots uh, trešais pīlārs aģentūrā, direktors valde, un mēs piedāvājam, lai būtu drošības akreditācijas komiteja, kas patiesībā pieņem šos akreditācijas lēmumus, balstoties uz ekspertu atzinumiem. Tātad apkopojot šo priekšlikumu un to, kāpēc tas ir būtisks parlamentam, pirmkārt, šeit tiek vienkāršota lēmuma pieņemšana satelīta navigācija programmu jomā, tiek nodrošināta saskaņotība starp dažādām regulējošajām uh, iestādēm, instrumentiem, kas ir izveidoti. Parlamenta loma pastiprinās, mēs esam um, Eh, izmantojuši 156. līguma pāntu, ko ir dusko pamatu, un esam piedāvājuši parlamentam arī vienu novērotāju vietu administratīvajā valdē. Šis priekšlikums ņem vērā parlamenta paustās bāžas par aģentūrām, jo īpaši šeit ir komisijai valdībai eh, lielāka teikšana, un šeit tiek uh, arī ņemt vērā komisijas atbildību. Šis priekšlikums uh, ievēro arī budžeta uh, nosacījums un ierobežojums. Mēs paredzam šeit palielinājumu aģentūrai tikai tajās jomās, kur tiek uh, palielināts arī uh, pilnvars, proti drošības jomā un uh, monitoringa jomā. Priekšsādētāji, Mēs eh, tiešām būtu priecīgi, ja parlaments eh, un padome varētu panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Tas Galileo gadījumā ir bijis veiksmīgs variants pagātnē, un šī te rīcības darbības programma, eh, tur ir vajadzīgi pēc iespējas agrāk, pēc iespējas labāki instrumenti. Un mēs, protams, ar prieku palīdzēsim jums un jūsu referentam šajā darbā. Paldies! Herzlichen Dank. Paldies par uh, šo te izklāstu. Vispirms došu vārdu uh, referentam Tušnovska kungam. Lūdzu, jums vārds. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīts un pagodināts, ka uh, kā jauns parlamenta deputāts esmu referents tādā jomā, kas ir cieši saistīts ar mani iepriekšējo profesiju, kas bija matemātika profesija, un informācijas tehnoloģija eksperta profesija. Un manā gadījumā šis projekts ir viens no Eiropas Savienības eh, augstākās klases projektiem, un, manuprāt, eh, šis projekts no nu, mūsu puses ir pelnījis vislielāko vērību, lai mēs varētu palīdzēt tam attīstīties. Un es augsti vērtēju to, ka komisija vēlas eh, paskaidrot lēmumu pieņemšanas procesu šajā ļoti sarežģītajā mehānismā, un ne tikai tīri tehniski runājot, bet arī runājot par visiem pārējiem aspektiem, kā finansiāli, juridiskie, drošības un tā tālāk. Un esmu gandarīts, ka šajā jomā var vērot progresu. Es apzinos to, ka diskusijas un debatas pār un ap Galileo ir bijušas ļoti sarežģītas un nebūtu nebija e, viegli pieņemt lēmumu par atsacīšanos no PPP modeļa un sākt strādāt pie kaut kā jauna, taču es cieši ticu, ka mums ir jāpalīdz tam, lai Galileo varētu pilnvērtīgi darboties. Priekšlikums, kāds mums priekšā šobrīd ir samērā tehnisks, un tas definē un identificē e, mis, e, komisijas atbildības debatas šajā gadījumā. Nebūs visai vieglas, taču, manuprāt, e, virziens ir pareizais. Un iespējams būs samērā sarežģīti izmelt par tehniskiem un par finansiāliem aspektiem. Uh, tuvāko gadu laikā, bet, manuprāt, priek, priekšsēdētāja priekšlikums ir saprātīgs, tas definē e, atbildības un uzlabo parlamentāro kontroli e, pār finansējumu plūsmu, kas būs ļoti svarīgi, kā es to uzskatu šeit mūsu komitejā. Debates būs eh, kritiskas, ļoti sarežģītas, ļoti svarīgas, un es sadarbošos ar ēnu referentiem un pāriem kolēģiem eh, maksimāli, eh, maksimāli labi šo, šo priekšlikumu. Uh, Eh, izstrādes laikā. Un arī šis priekšlikums ir ļoti labs atspērien dēlīts eh, turpmākajam darbam, lai gan varbūt es neesmu visai apmierināts ar atsevišķiem aspektiem tādiem kā prasības eh, pēc komitejas locekļiem jo, manuprāt, tādā gadījumā vienas personas rokās atrastos pārāk liels pilnvars un ļoti daudz kas būtu atkarīgs no uh, komisijas attieksmes. Un kā jaunas deputētas šajā parlamentā un kā eh, jaunās eh, grupas ECR grupas deputāts es gribētu uh, sniegt savu vislielāko palīdzību šajā darbā, sadarboties, neraugoties uz partijasko piedarību, risinot šos ļoti sarežģītos finansējuma, akreditācijas un, eh, un viss sistēmas drošības jautājumus. Es gribu, lai Galileo kļūst par reprezentatīvu projektu Eiropas Savienībā, Eiropas kultūrā un apliecinātu sadarbošanās spēju. Un es ceru uz vislabāko sadarbību ar jums visiem, un es ceru, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu maksimāli ātrā tempā. Paldies! Paldies par šo pirmo viedokli. Līdz šim ir pieteiksies tikai tikau kundze. Lūdzu, jums vārds. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties referentam par viņu prezentāciju, bet man ir jautājums. Polam Vodrevam, kas ir eh, tātad pārstāvis, un eh, tātad dokuments, kuru komisija stādīja priekšā skaidri nodala drošības akreditācijas uzdevums, tātad tā, akreditācijas komitejas, ir padomas izveide, un no otras puses tām darbībām, kas ir komisijas kompetencās saskaņā ar 683 čersvītra 208 regulu. Tur ir teikts, ka visu drošības aspektu pārvaldība uh, ir komisijas ziņā. No otras puses, šīs te padomas priekšsādātājs, jeb komitejas priekšsādātājs ir uh, uh, padomas pārstāvis uh, šajā te iestādējuma aģentūrā. Herzlichen Dank. Paldies. Neviens cits vairs nav pieteicies. Nē, tad tomēr komisija varbūt varētu atbildēt uz šo pirmo jautājumu un tad turpināsim. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām e, drošības jautājumu komiteja, kuru mēs veidosim, sastāvēs no dalību e, valstu personāla, augstlīmeņa drošības personāla, un e, šajā gadījumā Eh, komisija būtu nebalsojošais komitejas, eh, komisijas, komitejas loceklis. Eh, gribētu sniegt piemēru šajā gadījumā komi, drošības jautājumu komiteja sniegt autorizācijas uzsākt darbības un operatīvās darbības pēc tam, kad ir veikti nepieciešamie sākotnēji pasākumi saskaņā ar drošības prasībām. Eh, par eh, iekārtu ražošanu un par drošības jautājumu atrisināšanu, nodrošinot to, ka visas prasības ir izpildītas pietiekamā līmenī. Un mēs strādātu uz autorizāciju pamatu. Protams, eh, ir nepieciešams tāpēc es sniegt nepieciešamo informāciju attiecīgo lēmumu pieņemšanai un arī jānorāda komitejai jomas un jautājumi, kādi varētu rasties eh, lēmumu pieņemšanas sakarā, piemēram, atsevišķi akreditācijas eh, lēmumu, kas varētu būt vai nu izmaksāt ārkārtīgi dārgi programmai, vai izraisīt lielu kavēšanos, un šajos gadījumos būtu būtiski tos norādīt. Mēs šobrīd apspriežam šo jautājumu padomē, konkrētā priekšlikuma sakarā, kā mēs strādāsim, un uh, Es eh, domāju, ka nākotnē šajā komitejā varētu būt līdzīgas diskusijas eh, par visu programmas dalībnieku eh, sadarbību. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Sadarbībai ir jābūt ļoti ciešai un ar ļoti stingru un skaidru lomu sadalījumu, lai mūsu programma varētu darboties saskaņā ar saspringto grafiku. Paldies! Paldies! Holas kundze lūdzu. Thank you. Paldies. E, e, gribētu pieminēt komisijas e, pēdējo pie, pieminēto jautājumu, visu spēlētāju aktīvo sadarbību, jo laika grafika ir ļoti saspringti. Varbūt komisija varētu pakomentēt to faktu, ka atsevišķas dalībvalstis e, neuztvēr šo um, projektu tieši tā, tādā pat veidā, ko to star komisija vai parlaments. Tas ir uh, varbūt eh, ir tā, ka atsevišķas eh, dalībvalstis nav visai priecīgas par parlamentu novērotāju lomu šajā sakarā. Un tāpat arī es gribētu uzdot jautājumu par eh, komisijas lomu, cik par tās nozīmīgumu, ka tā ir 50% balsu. Vai tas ir pamatoti? Un vai komisija ir paredzējusi kādas grūtības šajā sakarā? Varbūt atsevišķas dalībvalstis vēl aizvien uzskata to par starpvaldību projektu, kā Eiropas kosmosa aģentūra savukārt. Man ir iespējas, ka komisija to uzskata kā kopienas projektu. Un es gribētu saprast, vai komisija varētu sniegt atzinumu par to, kā mēs varētu turpināt darbu, lai izvairītos no šiem, šī, šīs viedokļu daudzveidības un virzītos uz priekšu. Danke sehr. Paldies. Adīkungs, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Turpinot to, ko sacīja kolēģi Hola, manuprāt, ir eh, viss skaidrs ar šo Galileo pasākumu. Mēs esam uh, mēs esam ieguldījuši vairāk nekā 3 miljardu eiro. Nav skaidrības, kam Galileo eh, pieder. Mums ir, autori, mums ir lēmēja iestāde, mums tagad tiek piedāvāta aģentūra. Es biju eh, referents 2007. gadā, kad Galileo pat nebija ieskauts, eh, iesk, iekļauts Eiropas Savienības konsolidētajos norēķinos un vajadzētu īsti noskaidrot, eh, kas tad notiks ar Galileo. Un tad, kad mēs redzam administrācijas padomu, lasām dokumentus, tad ir tāda sajūta, ka mēs saskatām saskaramies ar starpvaldību struktūru, un ja komisija, kā pagātnē, turpina rīkoties kā padomas ģenerālsekretariāts, e, komisija ir pusē, da, da, pusē balsu un dalība valstīm ir puse balsu, tad mēs esam tikai novērotāji. Mēs, e, parla, pa, parlamentārieši, esam šeit, lai nostiprinātu Eiropas kopienas projektu. Un, uh, Eh, mums nav nekādas lomas šajā administrācijas padomē. Tāpat arī es gribu piebilst, ka ir vēl ļoti daudz jautājumu attīci eh, par šīm aģentūrām. Eiropas Savienība ir iz, izveidojusi ārkārtīgi daudz aģentūru. Šī te ir ļoti nozīmīga. Noslēgumā es gribētu sacīt, ka komisijai uh, ir eh, parlamentam jāpiešķir drošība, ka mums ir tiesības politiski eh, pāraudzīt eh, aģentūras darbību, tāpat arī es piebildīšu kā budžeta komitejas, budžeta kontrolas komitejas loceklis, ka mums ir punkts par budžeta kontroli, par šīs aģentūras darbību, jo mums ir lielas problēmas kontrolējot veselu rindu aģentūru un vajadzētu, lai šis punkts tiktu skaidri pausts mūsu debatēs. Jā. Paldies. Kolēģis Eno. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man divi iepriekšējie kolēģi jau runāja un uzsvērš to, ka ir nepieciešama lielāka skaidrība. Programma aizsākta ar uh, novēlošanos un ir absolūti nepieciešama politiskai, ekonomiskai un militārai vienlīdzībai Eiropā un ASV. Un kalēšanās ar Galileo norāda uz to, ka bija politiski e, iemesli dažu dalību valstu e, vēlme, e, ideoloģiska, ekonomiska apsvērumi, un līdz ar to tik no, notikt kavēšanās finansējumā. Jākonstatē, ka šīs programmas ir vispārējās interesēs un ir nepieciešams laiks, uh, Un līdz šim nav bijis uh, iespējams pietiekami efektīvi strādāt ar Galileo programmu. Un, lai uh, glābtu uh, šo programmu, komisija uh, vēlējās sadalīt uh, zaudējumus. Uh, uh, to arī uh, pro-Amerikas lobijas vēlējās. Bet mēs kā parlame, parlamentārieši vēlamies novērst uh, to, lai uh, ieguvumi tiktu privariz, privatizēti. Un mēs prasam. Uh, lai kopienas interesēs satelītu uh, izvestu Ariana un Eiropas uh, iestādēm jāgūst labums no Galileo. Un šādi mēs varētu augsts kvalitātes pakal, pakalpojums sniegt un uh, Tas ļautu Eiropas Savienībai iegūt uh, lielāku ietekmi un spēku gan salīdzinājumā ar ASV, gan arī ar NATO. Paldies! Priekšsēdājs, paldies! Zūzes kungs. Zūzes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai daži vārdi, lai sacītu, ka es ļoti uzmanīgi klausījos. Uh, ziņojumus saistībā ar šo jauno projektu un ar eh, lielu prieku konstatēju eh, virz, virzību uz priekšu. Eh, taču es gribētu paust savas bažas par to, cik ļoti sarežģīta ir organizatoriskā un birokrātiskā puse šajā pasākumā. Manuprāt, viss pūliņi, kas tiek pielikti, lai atvieglotu un lai padarītu mazāk sarežģītu šo projektu administrēšanu, visi pūliņi, e, visi pūliņi ir apsveicami, jo mēs esam uzklausījuši ļoti daudz kritikas no Eiropas pilsoņiem, e, kas e, skar tieši šo jomu - pārliecīgā sarežģītība. Pārliecīgais, birokrātiskais un organizatoriskais blīvums Eiropas institūcijās. Un tāpēc mana pozīcija ir atbalstīt šo projektu, bet ar nosacījumu, lai uh, Eh, tiktu vienkāršot organizatoriskā puse. Un atbalstot iepriekš sacīto, ad, respektējot parlamenta klātbūtni eh, šajā organizācijā, es domāju, ka parlamentam ir jābūt ar daudz nozīmīgāku eh, lomu nekā pagaidām tas paredzēts projektā. Paldies! Danke sehr! Paldies! Vai komisija vēlas papildus vēl kaut ko papildināt? Lūdzu, tad jums tagad vārds. Thank you, Chairman. Thank you. Paldies priekšsēdētāji, paldies deputātiem par uh, sacīto. Tagad daži vārdi no manas puses. Ir tiesa, ka pašreizējās diskusijās padomē dalībvalstis neatbalsta parlamenta lomu aģentūrā eh, un šajā sakarā ir nepieciešams starp parlamentu un padomi organizēt diskusijas, un arī es gribētu izteikties šajā sakarā. Runājot par komisijas lomu. Ir diskusijas ar padomu par to, kāds tad būtu eh, piemērotais, eh, piemērotākā loma komisijai Mēs esam sacījuši pirmīt, ka mēs esam atbildīgi par programmu, tādējādi ir nepieciešams, lai mums būtu izšķiroša ietekme e, šajā e, padomē, lai gāz e īstenotu savu darbu pilnā saskaņā ar programmu, gan laika, gan satura ziņā. Ja mums nebūtu šā, nebūs šādas ietekmes, tad mums būs ļoti sarežģīti novest programmu projektu līdz galam savlaicīgi un paredzētajā budžetā, un mēs nevaram eh, uzņemties pretējā gadījumā atbildību par, par rezultātu un par sekām. Es domāju, ka visu avisumā dalība valsts to atzīst. Dalība valstis, eh, mūsuprāt, eh, ir apņēmušās ietekmēt projektu, bet nevienmēr tās ir gatavas uzņemties atbildību. Mēs uzskatām, ka komisija ir atbildīga par rezultātu un ir nepieciešami instrumenti, lai varētu īstenot. Šobrīd padomē notiek diskusijas par to, kā, ko tad nozīmē izšķirošā ietekme un kas ir nepieciešams mūsu gadījumā, lai to panāktu. Vai kā būtu jārīkojas mūsu gadījumā, un es esmu pārliecināts, ka būs diskusijas vēl nākotnē par to, kāds tad būtu pareizākais veids. Runājot par pārvaldības struktūru. Es uh, labprāt nepiekristu dažām iepriekš teiktajām piezīmēm, ka eh, struktūra ir ļoti sarežģīta. Pagātnē tā bija sarežģīta, un pašreizējā struktūra ir relatīvi vienkārša. Ir ierastā institucionālā struktūra šāda veida programmām, padome, parlaments eh, sadarbībā ar komisiju, tālāk runājot par operatīvo un par izpildu atbildību. E, viss ir, e, šis jautājums ir pilnīgi komisijas rokās, izņemot vienu jomu, kas ir akreditācija. Un akreditācija vienmēr notiek neatkarīgi no programmas ieviešanas. Ja jūs runāsiet ar dalību valstu valdībām, jūs to konstatēsiet, tāpēc mums nav e, problēmu, ka to veids GSA. Mums. Uh, Mēs uzskatām, ka dalību valstīm ir pienācīgi asociētām, jo tas būs viņu Tas būs pakalpojums, kas ir paredzēts eh, dalībvalstīm un to drošībai un īstenot eh, to teritorijās. Tāpēc mēs uzskatām, ka šāda struktūra ir pienācīga. Mums ir nepieciešama neatkarīga akreditācija un GSC e šajā sakarā. Papildus tam GSC e darbosies e, drošības jautājuma centrs Tas ir ļoti nozīmīgs darbs, un šeit būs jāsadarbojas tiešā veidā ar dalību valstīm, saskaroties ar jebkuriem draudiem sistēmai nākotnē, un mēs esam pārliecināti, ka šī pastarpinātā loma sadarbībā ar dalību valstīm ir ļoti, ļoti būtiska. Tāpat arī no Eiropas Savienības viedokļa mums ir jānodrošina tas, ka gaisa pienācīgi uh, ir īstenots un ar pienācīgiem resursiem, lai varētu nodrošināt savu darbu. Mēs nespējam iedarboties, kā mēs varētu strādāt citādi, ja, ja sistēmas drošība netiek pienācīgi kontrolēta. As... Bija jautājums par, manuprāt, eh, Gardīkungs to pieminēja, kam tad piedara eh, Galileo Šeit viss ir pilnīgi skaidrs. Programmas piedēra kopienai un e, pamats e, līdzekļi ir kopienas budžetā. At, tālāk e, vēl dažas nelielās sastāvdaļas, kas attiecas uz kodoli infrastruktūrām, un vēl daži citi jautājumi pilnībā tiks iekļauti e, kopienas budžetā šeit ir nepieciešams eh, ieguldīt darbu, lai mēs varētu visu pienācīgi īstenot, reģistrēt, pabeigt, pārvaldīt. Taču ir pilnīgi skaidrs tas, ka satelīta navigācijas programma pieder Eiropas Savienībai, kopienai, un tā arī ir sistēmas īpašnieks. Have... Un priekšsēdētāji, manuprāt, esmu tieši vai netieši atbildējis jautājumiem, un es tagad gaidu diskusijas tuvākā nākotnē. Es uh, gribu dot vārdu referentam, vai ir kas papildināms, lūdzu? Jā, myslím, že zaznělo mnoho, mnoho připomínek. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Diskusijās daudz izteicās, un uh, tagad noteikti mums būs vēl turpmākas diskusijas uh, komitejā, kur būs jāpadziļina šie jautājumi. Šobrīd negribētu vairs neko piebilst, svarīgākie argumenti jau tika pausti, un tas, protams, būs jāņem līdzi turpmākajā, tad jāņem vērā turpmākajās diskusijās un arī ziņojumā. Paldies vēlreiz komisijas pārstāvim par uh, to, ka viņš centās atrisināt šo situāciju pēc iespējas vienkāršāk. Paldies! Līdz ar to attiecībā uz ceturto darbkārtības punktu mums noteikti būs vēl diskusijas uh, drīzumā. Man šķiet, ka šis te Galileo temats ir tik svarīgs uh, temats, un daži kolēģi jau par to ir izteicās, ka mums vajadzētu padomāt, kad mēs par to varētu uh, vēl uh, padiskutēt. Uh, tātad atka, neatkarīgi no šiem te punktiem. Es domāju, ka ir vērts Galileo iekļaut kā atsevišķu punktu darbu kārtībā, jo šādu laiku mums vajadzētu atvēlēt diskusijām tieši tāpēc, ka arī, ka nav vēl tik daudz ziņojumu skatām, mēs varētu tad uh, noteikt to kā darbu kārtības punktu, lai iegūtu informāciju. Tāpēc gribētu lūgt sekretariātu par to vēl parūpēties. Paldies! Līdz ar to mēs esam izskatījuši šodienas darba kārtību, un tas ir tiešām ļoti jauki. Paldies par disciplinētajām diskusijām. Un eh, tad, ja mums izdotos eh, šeit eh, sapulcināt visus koordinātors, tad mēs varētu jau tagad sākt koordinātoru sēdi. Man pret to nekas nebūtu iebilstams. Varbūt tagad 5 minūšu pārtraukums un noskaidrosim šo jautājumu.